Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, darf Sie. Dāmas un kungi, sveicu šodienas sanāksmē. Mitre komiteja rīkoš sanāksmē. Darba kārtība ir jābūt pieejama. Es domāju, ka problēmām nav jābūt, vai arī varbūt jums ir kāda priekšlikuma par to, kā var grozīt darba kārtību. Labi, tad, um, ja nav nekādu iebildumu, tad darba kārtība ir spēkā. Man arī nav nekādu paziņojumu, līdz ar to varam ķerties klāt trešajam punktam - Eiropas satelīta navigācijas programma vidusposma pārskatīšana, īstenošanas novērtējums, nākotnes uzdevumi un finansēšanas perspektīvas. Un šeit ir uh, likumdošanas iniciatīvas ziņojums. Kolēģis Remeks ir klāt. Sveicam viņu ļoti laipni. Viņš ir atbildīgs mūsu komitējā par šo jautājumu, un līdz ar to mums būs tāda pusstundas uzklausīšana. Mums ir ielūgti vairāki eksperti, sākot ar Beneto kungu, tāda ir Barsī Patāki kundze, kas ilgāku laiku ir strādājusi mūsu komitejā, nākamais ir Žanžāks Tortora, un pēc tam būs arī Tomaks Stareks. Šie eksperti ir ielūgti, ļoti jauki, viņi visi ir arī klāt, un viņi varēs atbilstoši sniegt informāciju saskaņā ar savu kompetenci. Mēs runāsim par to, kā tiek izlietota budžeta līdzekļi, un runāsim arī par nākotnes izredzēm attiecībā uz šo projektu. Ļoti jauki, ka visi esam klāt un varam sākt darbu. Nu, manuprāt, es kā priekšsēdētājs savu uzdevumu esmu izpildījis, līdz ar to varam vienkārši sākt, un tad Beneto kungs lūdzu. Monsieur Beneto, Sie sind dran. Darf ich noch einmal in Erinnerung rufen, dass Sie Vēl viena lietiņa, ko es gribēju pateikt, jums ir tikai desmit minūtes. Tātad, kad jūs pirmo reizi runāsiet katram no ekspertam, no ekspertiem ir tikai desmit minūtes, lūdzu, runājiet arī desmit minūtes, jo tad kolēģi vēlreiz uzdot jautājumus, jūs atbilstoši varēsiet atbildēt, un tad jums būs arī laiks jūsu atbildēm. Nu, ļoti labi. Beneta kungs, jūsu kārt. Merci, monsieur le... Paldies, priekšsādātāja kungs. Sākumā gribētu pateikties jums un it īpaši referentam uh, ITRA komitejā, kurš strādā pie Galileo jautājumu par to, ka esat mani uzaicinājuši. Es nekad neesmu uh, darbojies šajā komitejā un es uh, viesojos uh, šobrīd kā atbildīgais par uh, reģionālā uh, tīkla uh, uh, sistēmu. Un gribētu teikt tikai divus vārdus par šo reus sistēmu. Ne, nereus sistēmas, kurā ir ietvērt 27 uh, reģioni no 12 dalību valstīm. Un uh, šī tīkla doma ir ļoti vienkārša. Tātad veikt pieredzes apmaiņu uh, reģionālā mērogā, ko mēs uzskatām par vissvarīgāko šo pielietojumu uh, izstrādāšanai. Tātad izpētīt nepieciešamības un tāpat laikā nodrošināt informācijas apmaiņu abos virsienos, uh, uz un no reģioniem un attiecīgi uz un no Eiropas institūcijām. Uh, šī tīkla mērķis tā tad ir uh, veikt informācijas apmaiņu par dažādām pielietojuma programmām ar GMS programmas palīdzību un arī attiecībā uz Galileo Un te mēs arī runājam par GNSS tehnoloģiju dažādām uh, aplikācijām. Tātad šī apmaiņa, kas mums ir notikusi, uh, tika konkretizēta darba grupas ietvaros. Kā es teicu, šis tīkls ir pavisam nesen izveidots, tas pastāv vienu gadu, un pagaidām mums vēl nav īpaši daudz tādu sasniegumu vai rezultātu. Bet uh, šīs viedokļa apmaiņas, uh, kā es teicu, ir notikušas uh, darba grupas uh, ietvaros, ko vada Palikungs, kur ir tikusies arī vairākas reizes, un tur, kā es teicu, mēs veicam informācijas apmaiņu, jo mēs esam uh, noslēguši vienošanos ar GSA Galileo, un doma, principā, ir palīdzēt uh, domāt par to, kā šīs pielietojuma programmas uh, ir uh, izstrādājums un kā nodrošināt šo saikni starp reģioniem un Eiropas institūcijām. Pirmā piezīme ir tāda, ka uh, Mums ir jādomā par uh, ideāliem mērķiem un realitāti, un tur vienmēr pastāv tāda zināma marža, un es te varētu pastāstīt kādu piemēru diezgan bieži. Uh, runājot par dažādām satelīta aplikācijām un veidojot dažādus uh, kompetences centrus, ir arī dažādi pētniecības centri, un uh, Uh, izglītības iestādes, kas uh, piedalās šajā darbā, un uh, tāpēc ir svarīgi, lai notiktu diskusijas, kuras nav tādas noslēgtas, ir nepieciešams, lai notiktu viss informācijas apmaiņas ar dažādām iesaistītajām pusēm. Jo pārsvarā. Jo nepieciešams, lai gan lielie, gan vidēji mazie uzņēmumi būtu pārstāvēti visās šajās sarunās inform informācijas apmaiņā un darba grupā. Un jāsaka, šajā ziņā tāds konsensus uh, drusciņ trūkst, un tomēr mēs esam secinājuši, ka tieši mazo un vidējo uzņēmumu loma ir ārkārtīgi svarīga, un tieši tā būtu jāliek priekšplānā. Es jau atcaucos uz šo darba grupu, uh, Pegas, uh, ko ir izveidojis GSA Galileo, un Mums ir viens priekšlikums, kas man arī šķiet ļoti pri, uh, svarīgs, un tas ir prasīt uh, GSA palīdzēt izveidot eh, tādu kā observatoriju katra reģiona līmenī un tāpat arī starp reģionu līmenī, lai mēs izveidotu tādu kopīgu uh, tīklu uh, satelīta aplikāciju izstrādāšanai un tāpat arī, lai mēs varētu veikt tā saukto mappingu pēc iespējas uh, sīkāk un detalizētāk tātad un izpētīt dažādas aplikāciju iespējas, kuras ir ļoti tādas saistītas. Un dažkārt ir nepieciešams uh, horizontālā un savstarpējā veidā veidot dažādas aplikācijas tā vietā, lai meklētu pilnīgi jaunas tehnoloģijas un iespējas. Mums jau ir zināma virzības priekšu bijusi tuvinot šīs dažādās puses, kuras varētu noteikti izmantot uh, šo savstarpējo mm, interešu iespējas uh, varētu, piemēram, minēt transporta, veselības aizsardzības sfēru un arī lauksaimniecību. Un uh, tur mēs redzam ļoti skaidri, kā dažādas satelīta aplikācijas pielietojumi ir ārkārtīgi būtiski. Tātad šīs novērotavas, šīs observatorijas ir jāizveido, tas ir svarīgi, un, uh, manuprāt, uh, zināšanas bieži vien ir diezgan ierobežotas, uh, gan pašos reģionos, un arī gan starp reģioniem un, starp reģioniem un Eiropas institūcijām. Darba grupa uh, Uh, Nereus, kas strādā tātad pie satelīta pielietojumu programmām, ir izstrādājis dokumentu, kas tiek publicēts 2009. gada novembrī, un, manuprāt, tas ir dokuments, kas ir interesants un būtisks, un es gribētu minēt trīs priekšlikumus, kas man uh, šķita uh, ļoti svarīgi, un kas ir šeit uzsvērts. Pirmais Mums reģionāla līmenī visiem iespējams ir nepieciešama lielāka skaidrība par eh, to, kā attīstās Galileo programma. Un šeit es netaisos tagad eh, runāt par visu šo Galileo programmas rašanos un attīstību, protams, ka nē, bet ir pilnīgi skaidrs, ka uz vietas un uh, iesaistot mazos un vidējos uzņēmumus, ir nepieciešama tomēr arī zināma skaidrība un drošība attiecībā uz to, kā notiks Galileo programmas attīstība. Otrā piezīme šai sakarībā ir par finansējumu, protams, e, izstrādājot e, navigācijas satelīta programmas septītās pētniecības ietver programmas ietveros mums ir finansējums paredzēts reģioniem, un domāju, ka arī te ir šajā līmenī nepieciešama apmaiņa pār dažādām savstarpējām, kopīgām finansējuma izmantošanas iespējām, un it īpaši, lai Eiropas līmenī tāda viengabalainība tiktu uh, noglabāt, uh, nodrošināta. Un tāpat arī, lai nodrošinātu saiknes starp septīto ietvaru programmu un sociālo un teritoriālo kohēzijas programmu, tātad šiem uh, paredzētiem finansējumiem. Jo mēs zinām, ka turpmākajos desmit eh, gados arī šīs diskusijas būs ļoti būtisks. Ir nepieciešams runāt arī par Federa fonda izmantošanu. Manuprāt, tas ir ļoti būtisks eh, finansēšanas eh, avots. Un es domāju, ka arī šeit noteikti būtu iespējams dažāda informācijas apmaiņa. Trešais punkts, ko es gribētu uzsvērt. Uh, tātad secinājums tikai nonākuši šī nedēļas darba grupa. Un tas ir vienkārši nepieciešamība sniegt informāciju un zināšanas, tātad nodos tās tālāk un citiem. Droši vien, ka es jūs pārsteigšu, bet uz vietas, tur, kur notiek šo aplikāciju izstrāde, ir Eh, diezgan maz šo iesaistīto pušu, kas ir pilnīgi lietas kursā un eh, kuras eh, pārzina tādu programmu, kāda ir Galileo. Dieži vien dažādos uzņēmumos, mazos vidējos uzņēmumos, kas ir mobilizēti šajā darbā, un tāpat arī reģionālās pārvaldes iestādēs trūkst informācijas un komunikācijas. Un es domāju, ka šai sakarībā mūsu tīklam tādā Eiropas līmenī ir nepieciešams nodrošināt, lai tiktu informācija nodota, uh, izplatīta par Galileo programmu un par visiem tās iespējamiem pielietojumiem. Šī informācija trūkst šobrīd un pavisam vienkārši ir nepieciešams to tālāk attīstīt un virzīt. Vēl viens konkrēts punkts, jo attiecībā uz Galileo Egnos. Diezgan maz cilvēki zina, Un es uh, varu atsaukties šeit arī uz savu viduspirnēju reģionu. Tātad diezgan maz cilvēku zina. Uh, uh, Galileo Egnos savstarpējo saistību un koherenci. Un uh, pat tajos reģionos, kur uh, tā ir attīstītāka, diezgan mazi, kā es teicu, zina, ka, ko tas reāli nozīmē. Uh, diezgan daudz tiek runāts par Egnos un par Egnos signālu kvalitāti tas tiks izmantots aviācijai, un tas būs ārkārtīgi svarīgi atkal turpmāk izstrādāt pielietojums. Un fakts, ka civila aviā, aviācija varēs izmantot šo signālu, ir ārkārtīgi būtisks. Un runā, es jau iepriekš minēju, komunikācija un informācijas sniegšana, un tieši tāpēc ir nepieciešams tātad sniegt informāciju par to, kāda, eh, kāds ir EGNOS pielietojums saistībā ar eh, Galileo programmu jo šobrīd Eiropas iedzīvotāji pazīsta uh, GPS, bet ir jārunā par šo saikni starp Galileo, Egnes un uh, citām tehnoloģijām, kas joprojām tātad šīs informācijas pietrūkst, un es gribētu tātad vēlreiz uzsvērt šo punktu. Es jums varētu sniegt tikai dažus piemērus, jo uh, joma ir ārkārtīgi interesanta un mūsu pārdomu vērta. Mums ir informācija par uh, to, kas tiek uh, veikts reģionos. Uh, tieši arī tas tajos, kas darbojas Nereus sistēmā. Tie bieži vien ir reģioni, kuros ir kosmosa tehnoloģijām spēcīgs potenciāls. Bet jāatcerās, ka šīs satelīta tehnoloģijas attiec ne tikai uz kosmosu un gaisa telpas tehnoloģijām, bet uz visiem pārējiem sektoriem. Un tā, piemēram, pieredze, kas ir uzkrāta attiecībā uz uh, konteineru pārvadājumu loģistiku, uh, drošības aspektiem. Tā ir tēma, jautājums un pieredze, kas ir ārkārtīgi interesanti. Es gribētu minēt vēl vienu projektu, kas ir uh, izstrādāts augstas uh, precizitātes navigācijai ostu, uh, ostās. Uh, tā ir SIGEI programma. Un uh, tā arī tika izmantot vienā no Nereus uh, reģionām, reģioniem, tāpat arī Rostoks ostā. Un tur ir izstrādāti ļoti interesanti pielietojumi. Tāpat arī sestanta projekts uh, Venecijā ir ārkārtīgi interesants, kas arī ir navigācijas pro projekts un kur tiek izmantots dažādas ūdens plūsmas un, uh, lai nodrošinātu augsta riska līmeņa navigāciju. Tātad tas, kas tiek izmantots navigācijas jomā, to var izmantot arī uz zemes, it īpaši uh, lidostās, un arī klesta sistēmas gribētu pieminēt, kas tika izstrādāta it īpaši Tulūzā, un it īpaši tiek pielietot Bordo lidostā, un tas ir projekts uh, pielietojumu izstrādāšanai, lai nodrošinātu gaisa transportu, tātad lidmašīnu pārvaldību un visu tehnisko uzturēšanas dienestu darbību. Tāpat arī ir projekts, eh, lai palīdzētu personām ar ierobežotu mobilitāti, lai nodrošinātu arī invalīdiem uh, eh, parkinga vietas, tāpat arī ir projekts uh, Varšavā veselības aprūpas jomā, lai nodrošinātu labāku veselības nodrošināšanu. Tātad mēs šāds piemērs vēl varētu minēt un turpināt. Un es tomēr gribētu uzsvērt vienu punktu, un ar to es arī noslēgšu. Tātad runa ir par finansējumu. Ļoti bieži eh, reģionālie tīkli ir eh, balstīti uz kādu ļoti konkrētu finansējumu. Tātad eh, notiek tādi kā konkrēti pilotprojekti. Jūs saprotat, ka programma, ka problēma ir skaidri. Tātad no šiem pilotprojektiem ir jāpāiet uz uh, pielietojumu konkrētu, konkrētajā nozi, nozarē. Bet tam ir nepieciešams būtisks finansējums. Uh, Mazie un vidējie uzņēmumi šobrīd uzdod jautājumus. Viņiem ir nepieciešams pāriet, kā es teicu, no šiem pilotprojektiem uz konkrētu šo projektu ieviešanu tirgu. Tas ir tāds ārkārtīgi būtisks arī finansējuma jautājums, un šobrīd tas vēl nav atrisināts. Uh, Tā tad vairāk es neteikšu, jo neko jums bija jāizsakās īsi. Protams, ka es varēšu atgriezties vēlāk pie dažādiem uh, konkrētiem punktiem diskusiju daļā. Paldies par šo prezentāciju. Un tagad lūdzu patākie kundze. Lūdzu. Liels paldies. Itra komitejas priekšsēdētāja cienījamās referents, dāmas un kungi. Vispirms, liels paldies, ka ielūdzāt mani GNSS regula, kas ir pieņemta 2008. gadā, ir izveidojusi uh, globālo navigācijas satelītu programmu. Šogad Eiropas komisijai ir nepieciešams nākt klajā ar vidusposma izvērtējumu šādai programmai. Līdz ar to esmu ļoti gandarīta par ITRAS pieju uh, attiecību uz pašiniciatīvas ziņojumu, jo tajā ir izklāstīts parlamenta viedoklis par šo jautājumu. Šodien savā prezentācijā es analizēšu rezultātus, kas līdz šim ir sasniegti, un pēc tam mēģināšu runāt par būtiskākajiem izaicinājumiem, kas vēl ir mūsu priekšā. Lēmums 2008. gadā tika pieņemts atjaunot Galileo programmu, un tas ir kļuvis par jaunu sākumu. Tas nozīmē, ka programma tika pārveidot, un šobrīd varam redzēt, ka rezultāti ir diezgan veiksmīgi. Līdz ar to esam teikuši komisijai, ka esam gandarīti. Programma tika pārveidota, pātrināta un kļuvusi caurskatāmāka. Programmas īstenošana ir kļuvusi dinamiskāka. Pārvaldības struktūra veiksmīgi darbojas jaunajā lomā, kā šīs programmas vadītāja, komisija varēja pieņemt lēmumus par struktūras izmaiņām un nodrošināt to, ka pastāv konkrēts, konkrēta struktūra, kas ir vajadzīga. Ir panākts nolīgums ar ESA, un ESA ir kļuvusi par konkursu rīkotāju Galileo vajadzībām. Eiropas globālas pozicionēšanas sistēma turpina attīstīties un ir nodrošināta laba sadarbības starp Eiropas parlamentu padome un komisiju. Ir izveidotas struktūras un šīs struktūras veiksmīgi darbojas. Runājot par parlamenta lomu, mēs varam uh, piedāvāt iespēju pārskatīt parlamentu uzraudzības lomu divos, divās jomās. Vispirms, runājot par parlamenta status komitoloģijas procedūrā, balstoties uz Lisabonas līgumu. No otras puses tiek runāts par to, ka ir nepieciešams pastiprināt parlamenta lomu uzraudzībā, un parlamentam tagad ir tiesība nākt klajā ar saviem atzinumiem, un vajadzības gadījumā parlaments pat var informēt atbilstošu komiteju par uzraudzības aktivitātēm. Dāmas un kungi, lūdzu atcerēsimies, ka izmantojot savu uzraudzības funkciju, parlaments ir pārņēmis atbildību par šo programmu. Jaunais finansēšanas modelis ļāva mums integrēt EGNOS šajā kopīgā ietvarā. Turklāt, ņemot vērā Galileo attīstību, mēs varējām uzsākt iepirkumu konkursus. Tika izstrādātas sešas iepirkuma paketes, konkrēti noteiktas, un nu jau varam sākt konkrētu darbu. Trīs konkursi jau ir notikuši, un ir noslēgta līguma par satelītu izveidi. Ir paredzēts, ka pavisam drīz mēs varēsim noslēgt līgumus arī par citiem iepirkuma konkursiem. Runājot par konkursu procedūru, protams, var būt tā, ka konkurss nebeigsies iepriekš noteiktajā laikā, līdz ar to arī līgums nevarēsim parakstīt laikā, bet tas tā nav tā lielāka problēma. Mums šeit parlamentā ir jāsaprot, ka ir nepieciešams, lai arī uzņēmēji iesaistītos līdzsvarotā veidā, un tas attiecas arī uz mazu un vidē uzņēmumu iesaistīšanu, tas ir iekļauts regulas pāntā 12. otrajā daļā, un turklāt pāntā 12a 3d punktā ir runāts par līguma piešķiršanas procedūru un pieminēta arī darba pakotne numur 4. Un es domāju, ka parlamentam vajadzētu izskatīt šos punktus un punktus daudz rūpīgāk un pieņemt atbilstošus lēmumus. Runājot par pārvaldību un budžeta kontroli, Es domāju, ka mums ir nepieciešams ieskatīties revīzijas palātas ziņojumā. Šeit parlaments lūdza komisiju aktualizēt skaitļus tā, lai vidusposmu pārskatā būtu aktuāli skaitļi. Skaidrs, ka ieviešanas fāzē būs nepieciešams paredzēt lielāku izmaksu pārpalikumu, ņemot vērā to, ka daudzos gadījumos izmaksas tika pārtērētas jau iepriekš. Šī ir reāla problēma. Vēl viens aspekts ir tas, ka komisijas piedāvātais finansējums 3405 miljoni eiro, daļa no tiem 400 miljoni nāca no septītās ietvaru programmas, tādēļ parlamentam būtu ļoti derīgi pārbaudīt, vai šis naudas asignējums ir bijis pozitīvs vai negatīvs, runājot par pētniecības jomu. Ieviešanas procesā šobrīd ir diezgan grūti pateikt, kāda ir mūsu nostāja. Mēs saprotam, ka atsevišķos gadījumos tiešām lietas nenotiek tik ātri, kā bija paredzēts, taču komisijas dokumentos ne, netiek veikts salīdzinājums starp projekta reālo izpildi un plāniem. Tāpēc arī mums ir diezgan grūti noteikt, vai projekts virzās uz priekšu iepriekš paredzētajā tempā vai lēnāk. Līdz ar to tieši šādus datus mēs gribētu sagaidīt no komisijas vidusposma izvērtējumā. Mums paliek joprojām zināmas bažas. Piemēram, runājot par EGNOS, būtu nepieciešams jau tagad uzsākt ieviešanas procesu attiecībā uz civilās aviācijas jomu. Šeit ir svarīgi jau tagad pateikt, lai neviena dalība valsts neatrastos tādā situācijā, ka viņa teritorija ignos signāls ir nepieejams vai arī pieejams tikai daļēji. Respektīvi ir nepieciešams, lai pilnīgi visās dalību valstīs, visās teritorijās ignos signāls būtu pieejams. Tikpat svarīgi būtu, lai globālās navigācijas sistēmas ieviešanas plānā būtu konkrēti runāts par tirgus vajadzībām, kā mēs tikko to dzirdējam. Dāmas un kungi, mūs, manas prezentācijas otrajā daļā vēlos pastāstīt par daudziem izaicinājumiem, kas joprojām ir mūsu priekšā. Mēs uzskatām, ka komisija ir jānāk klājā ar priekšlikumiem, tad, kad komisija gatavos vidusposma izvērtējumu. Kopš programma ir atjaunota, globālā vide ir mainījusies, gan ekonomiski, gan arī tehnoloģiski. Mūsu konkurenti, kas, protams, atsevišķos gadījumos var būt arī mūsu partneri, šā vai tā viņi paliek konkurenti, un viņi tagad darbojas daudz spēcīgāk, un viņi mainīšu savu dinamiku. Manuprāt, jāatcerās, par tiem projektiem, kas sākotnēji bija paredzēti tikai militāriem mērķiem. Un tas nozīmē, ka globālais tirpus Galileo kļūst ar vien šaurāks. Vides posma izvērtējumā ir nepieciešams runāt par būtiskākajiem lēmuma aspektiem, kas vēl ir jāpieņem visos šajos posmos, runājot par tirgus vajadzībām. Vēlos runāt konkrēti par trīs lietām. Vispirms Tā kā Egnos un Galileo ir civilās programmas un savukārt mūsu konkurentiem ir militārie budžeti, es domāju, ka būtu nepieciešams pastiprināt un arvien plašāk izmantot sadarbības iespējas, un šādā veidā varēsim arī uzlabot globālās navigācijas sistēmas programmas. Otrakārt, Eiropa kļūst arvien lielākā mērā atkarīga no satelīta navigācijas pakalpojumiem. Un, kā tas ir teikts, ieviešanas plānā ir nepieciešams pātrināt pozicionēšanas sistēmas izveidi. Un šeit es vēlos teikt, ka ir jāveicina standartizācijas pasākumi, kā arī savstarpējībā un citas prasības, kas ļautu nodrošināt sadarbību. Parlamentam savukārt ir jādara savi uzdevumi saskaņā ar šo mērķi, kā tas ir teikts regulā 6. pantā A daļa 2. apakšpunktā. Vēlos arī teikt, ka nepieciešams iekļaut visus šos mērķus kopienas eksporta politikai, tā lai būtu pieņemti visi kontrolas pasākumi, kas ir saistīti ar sensitīviem aspektiem. Un tagad runāšu par būtiskākajiem uzdevumiem, kas ir saistīti ar to, ka mēs esam sistēmas īpašnieki. Šobrīd kopienai sistēmas īpašnieka status ir ļoti jauns, līdz ar to ir nepieciešams pieņemt lēmumus un izdarīt to pēc iespējas ātrāk. Vispirms, lēmums par pārvaldības un finansēšanas iespējām attiecībā uz Galileo darbību pēc 2013. gada tīpaši ņemot vērā, ka mēs tagad gatavojamies nākamajai finanšu perspektīvai. Eiropas globālās navigācijas sistēmas programmas nevar tikt attīstītas bez skaidra mērķa. Teikšu to vēlreiz. Eiropas globālās navigācijas sistēmas nedrīkst attīstīt bez ļoti konkrēta mērķa, un tā tas arī bija 2008. gadā, kad mēs sapratām, ka ir nepieciešams koriģēt programmas izpildi. Mums ir jābūt ļoti skaidriem starpmērķiem, arī komercmērķiem, kā arī ir nepieciešama skaidra līgumslēgšanas, juridiskā un finanšu struktūra. Otrakārt, ir nepieciešams precizēt atbildības režīmu satelīta navigācijai, un tas savukārt prasa uh, tiesiskās bāzes noskaidrošanu attiecību uz EGNOS projekti. Treškārt, runājot par konkrētiem elementiem sistēmā, manuprāt, vairāk elementi joprojām trūks. Tādi jautājumi kā intelektuālā īpašuma tiesības, riska pārvaldība, kā arī daudzi citi elementi, kas saistīti ar to, ka mēs esam sistēmas īpašnieki. Nobeigumā vēlos teikt, ka Eiropas Savienībai ir nepieciešams Eiropas radionavigācijas plāns. Mums ir nepieciešams optimizēt dažādus pakalpojumus, kas nieks, tiek sniegti šajā jomā, un izdarīt to pēc iespējas ātrāk. Daļēji varam uzskatīt, ka šāds uzdevums ir viens no globālas navigācijas sistēmas programmas uzdevumiem, taču ir ļoti būtisks uzdevums. Un šeit Eiropas, kom... Eiropas parlamentam ir būtiskākā loma. Dāmas un kungi, Tas arī būtu viss no manas puses, un es domāju, ka mēs kā parlaments varēsim turpināt ieviest globālās navigācijas sistēmas programmu, uzskatīsim to par strateģisku uzdevumu, un nākotnē būsim līdera lomā šajā darbā. Un vēl mums visiem visu to labāk. Paldies! Herzlichen Dank! Paldies jums! Bārsi Patākie kundze. Un tagad lūdzu. Tortorā kungs. Thank you. Uh, <clears throat> so, Mr. Chairman, ladies and Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, vispirms es gribētu pateikties eh, par to, ka uzaicinājāt mani izteikt rūpniecības viedokli par šo programmu. Eh, šobrīd Galileo ir savā vēsturiskajā posmā. Vispirms es sākšu ar to, ka atgādināšu jums to, ka 2008. gadā Eiropas eh, revidentu palāta veica auditu un izvērtēja Eiropas eh, komisijas programmu vadību. Un eh, šis audits, protams, bija relevants, un es neatgriezīšos pie secinājumiem un rekomendācijām, eh, kas tika sniegtas tajā laikā, taču gribētu uzsvērt to, cik ļoti grūts ir šis programmu pārvaldības darbs, un šāda spēju veidošana Eh, no pašām sākumiem. Tas ir ļoti izaicinošs darbs. Kopš tā laika ir ļoti daudz pasākumu darīti un pūles pieliktas, un gribētu tiešām uzslavēt to, ko komisija ir izdarījusi, nostiprinot savu personālu, lai tās tiktu galā ar Galileo aktivitātēm. Taču vēl šobrīd ir tā, ka mm, Eiropas eh, komisija galvenokārt fokusējas uz eh, kontroli procesiem un procedūrām un uz eh, juridiskām un administratīviem uzdevumiem. Šobrīd eh, no rūpniecības viedokļa eh, vēl joprojām pietrūkst īstas programmu vadības spēka komisijā. Un es mazliet viņu pastāstīšu, ko mēs ar to domājam. Programmu vadība tai, nu, katrai programma ir jāvad eh, pirmām kārtām politiskā līmenī. Un eh, tas, protams, ir tas līmenis, kurā mēs gaidām stingru komisijas vadību. Taču vadībai jātiek arī tehniskā līmenī veiktai. Un šeit var teikt, eh, ka tiešām mēs varētu sniegt atbildi, palīdzību. Uh, Eh, komisijai un arī industriāli jārvada ir. Un šeit, es domāju, Eiropas kopienas eh, noteikumus vajag pielāgot. No tehniskā viedokļa īza var eh, sniegt atbalstu, taču nevar nekādā veidā vadīt, jo mums ir nepieciešams šis te politiskās vadības līmenis, jo uh, šeit ir jāspēlē galvenā loma, un tas nav nekāds jautājums. Taču eh, šīs likumus un struktūras ir jāpielāgo tā, lai tās labāk būtu piemērotas rūpniecības realitātēm. Jo ir ļoti grūti, piemēram, eh, advokātiem eh, kārtīgi sastrādāties ar inženieriem. Mēs to skaidri zinām. Un uh, un eh, programmu vadība nevar tikt veikta tikai no eh, finanšu eh, skatu punkta, jo jums ir jāpārzina šī nozara, jums ir jāzina, ko nozara var veikt un ko rūp nozara nevar veikt. Un, protams, katra lēmuma pamatā ir jābūt uh, pasūtītās attīstības, uh, saglabāšana kosmosa sektorā. Uh, jo šīs eh, nozares spējas eh, tieši ietekmē Eiropas eh, suverenitāti, lai tā varētu nodrošināt savu neatkarību kosmosā. Galileo pārvaldība. Es gribu teikt, ka šeit šīs personāla uh, Uh, spējas, tām ir jābūt visās uh, disciplīnās, tehniskajā ziņā, ko es teicu, kur Eiropas uh, kosmosa aģentūra var palīdzēt. Tāpat arī juridiskā vadības, komerciālā, zinātniskā, finansiālā un nozars. Protams, um, nozare nevar, protams, organizēt valsts iestāžu darbu. Uh, taču, lai e, to visu, vai mums ir jādara viss šajā Eiropas kopienas e, lietā, vai tas Eiropas kop, vai mums ir jādod kaut kas vairāk Eiropas e, kosmosa aģentūrai, nu tas ir šīs divas iespējas. Otrā lieta, vajag nodrošināt arī uh, personāla stabilitāti, jo eh, personāla eh, šī te uzticēšanās eh, tā ir jāveido ilgākā laika perspektīvā. Un, protams, nepieciešama ir stabilitāte, lai mēs varētu izaudzināt šīs spējas personālā gadu gaitā. Un pārmērīga ļaužu rotēšana nav principā samērojam ar ilgtermiņa kompetenci izstrādāšanu. Kā jau es teicu, daudz kas jau ir izdarīts, lai šīs procedūras pielāgotu efektīvi vai iepirkuma procedūra, lai uh, piemērotu, pielāgotu šies, šos iepirkuma procesus, ņemot vērā uh, kosmosa programmu īpatnības. Nu, tas ir jāturpina, un eh, mums eh, dažos, dažu mēnešu laikā ir šīs programmas status jāatjauno. Un visbeidzot, mums ir jādefinē skaidra un saprotama atbildības deleģēšana, lai mums būtu labs vispārējais eh, menedžments vai pārvaldība Galileo ir, protams, e, tā, kas veidos nākotni un e, komisijas nākotnes spējas rīkoties e, ar visām kosmosa infrastruktūrām, kas gan vēl joprojām tiek veidotas, ir dizainas tādā, tādā es domāju, ka Cēsar, kas ir gaisa satiksmes uh, vadības programma. Tāpat, kas notiek Galileo lomā, tas, protams, um, lielā mērā noteiks visu šo pārējo programmu nākotni. Uh, uz spēles ir uh, likta arī spēja nodrošināt labu pārvaldību ne tikai attīstības fāzē, bet arī operatīvajā fāzē. Un uh, līdz ar to Mums ir e, šie te e, zinātnes un e, pētniecības līdzfinansējuma nosteikumi ir ļoti svarīgi, jo šeit tas ir ļoti ierobežots komerctirgus. Un mans noslēguma secinājums ir tāds, ka nozarei ir nepieciešams kompetents klients. Klients, kurš zina, ko viņš grib, un lai mums būtu šāds te kā vienota šī saskarne ar sabiedrisko pasūtītāju. Paldies, Notora kungs. Un tagad lūdzu Stareka kungs. Bet es skatos, ka viņam vēl nepieciešams tikt pie datora, tāpēc arī pagaidīsim kādu brītiņu. It's your turn. So, good afternoon. Sveicināti eh, priekšsēdētāji, eh, parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Es gribētu pateikties par eh, lielo iespēju, ka es varu būt šajā mini-hīringā, jo Čehijas republika ir ļoti interesēta visos pasākumos, kas, zināmā mērā, skar Eiropas satelīta navigācijas sistēmu mm, programmas. Un es gribētu īsumā e, iepazīstināt ar sevi. Man sauc Tomas Štareks. Es e, esmu Prāgas universitātē darbojos un arī mazajos vidējos uzņēmumos kā konsultants un attīstot e, inteliģentās transporta sistēmas. Un tāpēc manā prezentācijā būs vairāk uzmanības pievērts jau konkrētajā pielietojumā, kā mēs izmantojam Galileo jau kādā pielietojuma programmā. Kā sākuma eh, punkts es esmu uzskaitījis tās jomas, eh, kur mēs redzam labumus no Galileo, un paturot to prātā, es gribētu iepazīstināt ar pāris lietām, kas jau būs operatīvajā fāzē, jo eh, attīstības fāze jau ir sen sākusies Un eh, tāpēc eh, mums tiešām vajadzētu dziļi pārdomāt, kādā veidā izveidot jau uzņēmēju darbību ar Galileo pakalpojumiem. Lai es to varētu darīt, es eh, domāju, mums vajadzētu tādu ilgspējīgu biznesa programmu attīstīt, un mums vajadzētu redzēt, kāda ir pielietojumi no vienas puses, kurus uh, apkalpo Galileo. Un tātad vienā līmenī mums e, būtu e, atvērtais Galileo pakalpojums, tātad tirgus vadītas e, drošības pielietojumu, un tad nāk mums nākošais dro, dzīvības drošības uh, Eh, pakalpojumi un beigās arī šis trešais, jeb eh, publiskie eh, pakalpojumi. Un tas rāda, kādā veidā mēs varam izveidot šos biznesus, jo šie dažādie līmeņi pārstāv arī dažādu apmēru iespējamo lietotāju. Kad nu mums ir Eh, šis eh, um, kartējums, tad mums eh, tiešām mēs varam fokusēties uz tirgus analīzi, protams, no aplikāciju vai pielietojumu viedokļa. Un mums jāskatās arī par perspektīvām par 2015. gadu un pēc tam. Un ir ļoti labi, ka mums GSN 2009. gadā veica lielu e, darbu, jo bija ievies šis monitors, e, kas ir e, programmatūra, ko var izmantot, lai mēs varētu izpētīt, kā GNSS tirgus attīstīsies Eiropā. Un līdz ar to mēs varējām virzīties tālāk, sagatavojot iespējamos biznesa pielietojumus. Šī programma ir balstīta uz dažādiem datu uh, avotiem un uh, tas nāk no uh, GSA pētījumiem un no dažādajām arī mm, citiem pētījumiem. Ja mēs tiešām gribētu radīt Galileo biznesa pielietojumus, lai mums būtu dažādi nosacījumi dažādiem e, servisa līmeņiem, tad mums e, tiešām vajadzētu e, uzdot sākotnējo jautājumu, vai mēs tiešām uzskatām, ka mums būs šāds ilgspējīgs biznes. Tas ir pats galvenais jautājums, ko mēs varam atbildēt, ka jā, protams, mēs gribam, lai mums būtu uh, ilgspējīgs bizness, kas uh, darbojas Galileo ietvaros, vai arī nē. Un uh, galvenais, kā mēs rīkosimies ar socioekonomiskajiem labumiem. Jo mm, galvenokārt, kur Galileo tiks pielietojums, to izmantos sabiedrība. Tā kā tas nāks tā kā tāds eh, sabiedrības labums. Un mums vajag izdomāt, eh, kā mēs izmantosim šos labumus savās analīzēs. Tā kā, ja eh, es teikšu, jā, ja, mē, mums nevajag īstenībā kādu biznesa attīstību, proti, ka mēs savā analīzē iekļausim socioekonomiskos labumus, tad e, tas būs Eiropas komisijas uzdevums e, nākt ar e, saprātīgu līmeņa līdzfinansēm. Un es nezinu, vai jums var nākt pa, pa lab, nāk šis te grafiks augšējā labajā pusē, taču tas ir tas, kā mēs rēķinam, kāds būtu GNSS tirgus pielietojums kur lielākā daļa no socioekonomiskiem labumiem būs no uh, ceļu transporta. Tātad šis uh, piem, pielietojums visvairāk ir četriem sektoriem, uh, tātad autoceļi, lauksaimniecība, aviācija un telekomunikācijas sistēmas. Kā jūs redzat, tad socioekonomiskie labumi Eh, ir tiešām spēlē lielu lomu, un tāpēc mums to vajadzētu apzināties un eh, pieņemt lēmumu, kā mums tiešām rīkoties attiecībā uz eh, biznesa iespējām. Runājot par 2015. gadu un tirgus attīstību pēc tam, mēs tiešām varam domāt, ka pieaugs pielietojumi, kas ir saistīti ar regulu, jo tad būs e, eko e, direktīvas un citas direktīvas jau arī bīstamo pārvadājumu, bīstamo kravu e, direktīva jau ir diezgan tālu tikus. Tā kā var teikt, ka tieši šī, šie likumdošanas normas mums prasīs pielietojums, kur arī Galileo varētu zināmā mērā pielietot. Un līdz to mums būs liels klientu skaits, kas vienmēr ir labi. Taču svarīgāk tas mums dos arī eh, ievērojumu potenciālu pievienotās vērtības pakalpojumiem, ko pēc tam varēs pārņemt eh, atvērtais Galileo dienests. Ja mēs runājam par eh, tirgus vadītām pielietojumiem, tad veicot precīzu lokalizāciju, šobrīd jau ir uh, diezgan uh, lieli uh, projekti, mm, ko mēs varētu pieminēt tādas programmas, kas darbojas ar kooperatīvajām sistēmām, un tās ir tātad automatizētās autovadītāju palīdzības vai atbalsta sistēmas un eh, Galileo eh, pilsoņiem, Galileo pakalpojumu pircēji tiešām to varēs pēc tam izmantot. Un visbeidzot, bet eh, ne, nenozīmīgi, ir speciālie pielietojumi. Un pilnīgi var skaidri saprast, ka militārie pielietojumi ir ļoti strauji un intensīvi tikuši attīstīti, tāpat kā mm, šie te riska pielietojumi Es pieminēju uh, jau pielietojumu, lai uh, mēs uh, novērotu kustību dažādās lidostās. Tātad secinājums ir tas, ka mums tiešām vajadzētu fokusēties, kā jau arī minēja iepriekšējie runātāji, uz tādiem pielietojumiem, kuri ir, kuriem ir augstas sistēmas prasības lai mums būtu tiešām eh, valsts regulēti un komerciālie pakalpojumi, kuriem savukārt kalpotu Galileo. Viens eh, cits, eh, cita iespēja tirgus radītām iespējām ir šis atvērtais Galileo pakalpojums, jo ir milzīgs komerctirgus, it īpaši autonavigācijas navigācijas vai e, maksā e, tad, kad brauc e, auto apdrošinājumam, tas šobrīd aizvien vairāk pieaug. Un ņemot vērā GPS stipro pozīciju tirgu, būs ļoti grūti piespiest lietotājus iegādāties jaunu tehnisko aprīkojumu un līdz ar to migrēt uz Galileo uztvērējiem, Tāpēc, manuprāt, tā ir liela problēma, it īpaši marketinga ziņā, lai mēs parādītu, kāda ir Galileo priekšrocības praksē, un uh, tas varētu, nu, dien būt garš uh, process, un secinājums ir negaidīt nemaz, bet ķerties uzreiz ar pozitīvām kampaņām, lai mēs e, aicinātu ļaudis izmantot Galileo pakalpojumus, it īpaši atvērtos. Uh, Un e, es gribētu e, e, nobeigt ar to, es esmu sagatavojis pēdējo attēlu, kas ir mazliet atšķirīgs kā citi, un es gribētu šeit uzsvērt no šajienas par to, ka Galileo vienmēr ir pieminēts, ka galvenais servisa ķēde, lai mēs gūtu labākus sistēmas parametrus jo e, dažos jautājumos, kā auto navigācijā, tas ir pats galvenais no Galileo e, pašā galva pielietojumā. Un tāpēc Galileo sistēmas e, parametri ietekmēs arī pašu pielietojuma spēku un, un pielietojuma uh, īpatnības. Taču ir arī citas uh, vai mēs varam uh, veikt komunikāciju no auto uz auto vai no auto uz infrastruktūru. Un ja mēs apskatām šo uh, attēlu, tad ir pilnīgi skaidrs, ka, lai varētu šos parametrus uh, izpildīt, tad ne, nav tikai par lokalizācijas sistēmu jāskatās. Uh, ko tad eh, Galileo pakalpojumi iepirks, bet arī telekomunikāciju eh, iepirkumiem, un tas ir ļoti svarīgi, jo mums varbūt būs laba, labs pielietojums, kas varētu izmantot Galileo, kas labi darbosies, eh, taču sabiedrībā vai publikai būs šie darba indikātori būs slikti. Taču nevis tāpēc, ka Galileo ir vājš, bet citi aspekti tādi kā telekomunikācijas. Nu, un eh, secinājums es gribētu uh, kopsavilkt uz dažiem soļiem, kas jāveic, lai mums būtu eh, šāda biznesa piemēri. Es tiešām domāju, ir nepieciešams, lai visas dalībvalstis būtu dziļi iesaistījušās šajā sagatavošanas fāzē, lai uh, mums būtu uh, šim monitorings šim pielietojumam. Uh, lai klasificētu dažādās pielietojumus kategorijās un arī, lai e, fokusētos uz to projektu, kas ir saistīts ar satelītu nav navigācijas tehnoloģijām, lai tas uh, atspoguļotu nākotnes e, šo programmu izmantojumu, un joprojām jāpatur pārtā, prātā, ka mm, pielietojumu galīgais, galīgā veiktspēja būs eh, ietekmēta arī no citiem aspektiem. Paldies par jūsu uzmanību. Darf mich ganz, ganz herzlich bedanken. Liels paldies visiem četriem ekspertiem. Paldies arī, ka jūs tik stingri pieturēties pie laika, un tagad kolēģiem ir izdevība uzdot jautājumus, varbūt arī paust kādus komentārus. Lūdzu, cienījamie kolēģi, tagad ir jūsu kārta. Mr. Boizina. First one. Brzina kungs. Vážený pane předsedající, já jsem velmi... Paldies, priekšsēdētāji. Vieci do pohybu a začí... Man ir liels prieks, ka beidzot, pateicoties visai šī kustībai, mēs redzam konkrētus soļus Galileo projektu ieviešanā. Protams, tas ir ārkārtīgi prasīgs projekts. Ļoti liels un apjomīgs, runājot ne tikai par pielietojumiem, bet runājot arī par tehnoloģijām, kas ir šīs programmas pamatā. Un galvenais ieguvums no šīs programmas ir ne tikai pielietojumi, bet arī tehnoloģijas, kuras mums ir jāpārvalda, ar kurām mēs darbojamies. Tas viss ir ārkārtīgi būtiski Eiropai. Es ļoti pozitīvi vērtēju visu informāciju par nereus tīklu. Tāpat es arī ļoti augstu novērtēju Barsī Patakī kundzes stāstījumu. Kā jau mēs zinām, iepriekšējā parlamenta sasaukumā viņas vārds saistījās, bija tas kā sinonīms Galileo projektam. Runājot par Tortors kunga priekšlasījumu. Gribu teikt sekojošo, kad es iepazinos ar pētījumu, par Galileo projektu. Man bija tāda sajūta, ka šis, šim projektam vēl nav skaidra pārvaldības struktūra visos līmeņos. Tortoras kunga prezentācija vēl tikai pastiprināja, apstiprināja šo manu sajūtu, jo mēs skaidri redzam, ka šobrīd trūkst skaidri definētas pārvaldības struktūras. Runājot par pielietojumiem, par kuriem arī tika stāstīts, un tika minēts, ka bieži vien izpratne par tehnoloģijām un pielietojumiem ir tikai daļēja Šai ziņā es gribētu pateikties visiem mūsu viesiem par visu sniegto informāciju. Es esmu Ēna Frens mūsu politiskajai grupai, un es tik tiešām sirsnīgi gribētu pateikties jums visiem. Man varbūt būtu viens jautājums par eh, pārvaldību un organizatorisko struktūru. Tātad organizatoriskā struktūra, kas varētu visu šo projektu virzīt uz priekšu, vai jums kādam ir tāda skaidra doma par to, kādai vajadzētu būt šai organizatoriskai struktūrai, kas būtu nepieciešama šim projektam? Es saprotu, ka, projekts, ka šis jautājums ir ārkārtīgi plašs, visaptverošs, bet varbūt jūs varētu uh, minēt kādu konkrētu dokumentu, kurus varētu izlasīt, uzzināt par to. Es uh, zinu, ka šāda veida plaši projekti parasti vienmēr ir bijuši balstīti uz ļoti skaidru organizatorisko struktūru, bet šis projekts, jāsaka, ir viens no vissaržģītākajiem un plašākajiem, ar kādiem esmu sastapies. Paldies! Angelika Nīpla. Paldies, Lūdzu, Nīplers kundze. Vielen Dank, Herr Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētāji, un paldies arī mūsu ekspertiem, ka viņi ir atnākoši. Ļoti atvainojos, ka es nokavēju un līdz ar to varēju noklausīties tikai pēdējā eksperta prezentāciju. Bet arī šī pēdējā prezentācija bija ārkārtīgi interesanta un vēlos šo jautājumu no nu, vēlreiz ap, aplūkot no politiskās perspektīvas. Tad jautājums ir šeit komitejā, kādi politiskie jautājumi jūsuprāt būtu jārisina? Ja es tagad skatos pēdējā referenta dokumentu, viņš runā par vairākiem soļiem, sagatavošanas posms, izpildas posms kontrolē un tā tālāk. Un tad jautājums ir, kā mēs varam risināt šo, šo lietu, vai ir nepieciešams veidot tādu sistēmu, kuru var finansēt tikai un vienīgi no budžeta. Vai šis ir centrālais jautājums, kas, uz kuru mums ir jāra, jāmeklē arī politiskās atbildes? Ja mēs te esam dzirdējuši par jautājumiem par pārvaldības struktūrām, es labprāt uzzinātu arī, kāda ir jūsu atbilde. Nu, tad jautājums ir, kā Galileo sistēma varētu izskatīties pašās beigās? Vai tā būs komerc sistēmā? vai arī mums ir nepieciešams nodrošināt šo politisko uzturēšanu. Es tagad atceros, kā attīstījās Galileo, jo no sākuma bija veidots PPP modelis. Es ļoti labi atceros pat personiski, kā ar laiku tika mainīts šī sistēma. Šobrīd, diemžēl, šis projekts ir komerciāli neizdevīgs. Un tieši tādēļ šobrīd ir finansēt, finansējums no budžeta. Mēs varam to saprast, ka tikai no nu, budžeta varam to programmu attīstīt, nu tad ir jautājums, vai jūs varat iztēloties tādu risinājumu, kā ar laiku Galileo kļūs par absolūtu komercprojektu. Lielas paldies, saka priekšsēdētāji. Enšu, lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte. Voi avea două întrebări foarte scurte. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir divi pavisam īsi jautājumi. Pirmām kārtām, kad eksperti, ko mēs eh, šeit esam uzaicinājuši, tātad Kā viņi uzskata, kad šī Galileo sistēma būs pilnībā darbība uh, spējīga? Un otrs jautājums, kas, zināmā mērā, ir arī ierosinājums, lai projekts būtu finansiāli ilgspējīgs. Vai jūs domājat, ka būtu iespējams, ka mēs, kā Eiropas Savienība, pilsoņu pārstāvi, varētu kaut kādā veidā ietekmēt transporta sistēmu veidotājus un izstrādātājus, lai viņi saistītu šīs jaunās sistēmas ar Galileo, lai mēs tādā veidā varētu attaisnot Galileo ieguldītās izmaksas un eh, tāpat laikā, lai padarītu šo sistēmu par pašfinansējošu sistēmu. Paldies. Kurš izsīmumi? Ļoti labi. Jautājumi ir uzdoti, nu tad es dodu vārdu četriem ekspertiem, Lūdzu, patākie kundze. Erlauben eh, eh, Sie mir eh, auf einmal. Vispirms vēlos atbildēt uz Brazīnā kunga jautājumu un arī uz citu kolēģu jautājumiem. Kā es savā prezentācijā pieminēju, ekonomiskā un tehnoloģiskā situācija ir mainījusies visā pasaulē, ja mēs atskatāmies šobrīd uz sākotnēju Galileo projektu attīstības punktu. Manuprāt, ir tā, ka mums būtu jānodrošina līdzfinansējums. Mūsu konkurenti, viņiem visiem ir militārais budžets, viņiem visiem ir iespēja, nu, teiksim tā, viņiem ir plašākas iespējas runājot par finansējumu. Un man ir ārkārtīgi svarīgi, lai izveidotu PRS sistēmu un izdarītu to pēc iespējas ātrāk, jo šādā veidā mēs varēsim atbalstīt mūsu sistēmu. Mēs saprotam, ka mūsu sistēma ir vērsta uz civiliem mērķiem un to, tā netiks izmantot militāriem mērķiem, taču dalību valstī būtu jāsniedz finansējums. Manuprāt, šis ir ārkārtīgi svarīgs aspekts. No otras puses, mums ir dokuments, ko esam saņēmuši no komisijas, darba plāns 2010, un šajā darba plānā ir teikts, ka ir jāpieņem lēmums politiskā līmenī, kādu modeli mēs plānojam ieviešanas fāzei darbības fāzai. Un tad atbilstoši komisija varēs piedāvāt dažādus variantus. Tādi jautājumi kā atbildība un arī citi jautājumi, par kuriem šobrīd vēl nav rast risinājums. Tad komisija varēs piedāvāt risinājums. Bet, manuprāt, mums kā parlamentam būtu nepieciešams vispirms skaidri saprast, kādas ir iespējas šajā jomā kāda būtu atbildība, kādu atbildību mēs varam uzņemties, un tad varēsim pieņemt lēmumu, kādu modeli mēs gribam. Man, manuprāt, otrais jautājums ir šāds. Vai ar Galileo mēs varēsim pelnīt? Vai būs kādi ieņēmumi? Kāda ir atbildība? Kādu atbildību mums vajadzētu pieprasīt? Un šeit es centīšos atbildēt uz jautājumu attiecībos par struktūru. Mana ideja ir šāda. Varbūt darbības posmā vispirms varētu izvēlēties tā saucamo publisko modeli, valsts finansēto modeli. Mums, Eiropiešiem, ir jādod iespēja sākt izmantot šo sistēmu, un tad, kad šī sistēma darbosies jau pietiekami ilgi un mums būs simtprocentīga pārliecība, ka tā fantastiski funkcionē, tad varbūt varētu mēģināt piesaistīt arī privātus investorus. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai pirmajā darbības posmā joprojām šis projekts tiktu finansēts un vadīts no valsts līdzekļiem. Protams, jautājums ir par to, cik tad tas izmaksā, un šeit komisijai būtu nepieciešams skaidri un gaiši pateikt, cik tas maksā. Tad varēsim pieņemt lēmumu. Paldies! Danke sehr! Lielas paldies, lūdzu, Beneta kungs! Oui, je reviendrai sur cette question. Paldies! Es arī gribētu runāt par šo finansējumu jautājumu, jo, kā jau es teicu, Nereus projekts un arī visa šī Eiropas programma uh, un visi pielietojumi un GMS, tātad jau divus, trīs gadus pastāv šis jautājums par uh, GMS uh, finansējumu. Tolaik tā bija Austrijas prezidentūra, kura lika uzsver, ka uh, jāsaņem privātais finansējums. Uh, ļoti ātri jautājums tika eh, teikts, ka ja tiks rasts privāts finansējums principā publiskiem pielietojumiem un publiskām programmām, tad pastāv zināmi riski un tā tālāk. Bieži vien GMS Un jāsaka, ka attiecībā uz Galileo diskusijas ir bijušas pārsteidošas, jo uh, cilvēki Galileo saskata savādāk kā GMS. Un GMS, man liekas, tas bija Francijas prezidentūras laikā, kad uh, Verhoigan kungs uh, tikšanās reizē uh, Lillē teica, ka 2012. un 2013. gadā satelīts būs gatavs un varēs izstrādāt pielietojums par brīvu, un tagad ir programma Doris, kurā septiņi vai astoņi nerjus uh, dalība reģiona sadarbojas ar Brēmeri un tiek izstrādāts pilotu projekts, lai redzētu, kādā veidā mēs gatavosimies uh, šim mērķa uh, periodam un uh, darbības finansēšanai, bet mēs šobrīd vēl neesam 2012. un 2013. gadā. Un Doris programma tieši ir vērsta uz to, lai meklētu publisko finansējumu no reģioniem, no centrālajām valdībām, arī no struktūra fondiem, lai nodrošinātu GMS uh, pielietojumu izstrādi. Galileo iespējams nav tieši tāds pats, ja mēs, piemēram, runājam par transportu, par lauksaimniecības uh, sektoru pielietojumiem vai arī jūras transporta pielietojumiem, tur ir uh, cita veida diskusijas, kuras varbūt iet nepareizā virzienā, bet norāda, ka situācija, kā es teicu, ir atšķirīga. Un jāsaka, debats atkārtos gan Galileo, gan GMS gadījumā un nonāk pie vienotā paša secinājuma, kā galu galā ir nepieciešama publiskā finansējuma fāze ja mēs gribam izstrādāt šos pielietojumus. Barsī pat takī, kundze, es neesmu pārliecināts. Vai būs iespējams rast tādu harmonisku un pozitīvu finansējumu veidu, kas piesaistīs arī privātās investīcijas šajos pielietojumu izstrādes plānos? Tā, manuprāt, ir tāda liela jautājuma zīme. Bet, kā es teicu, šis publiskais un privātais finansējums tomēr ir ārkārtiski būtisks. Nākošais punkts par pārvaldību, par dažādiem pārvaldības veidiem un uh, programmu izstrādi. Tik uzdots jautājums, kad šī programma visa būs uh, darboties spējīga. Te ir jāpiemina GNSS un Nerijos. Uh, tur tiek norādīts arī šīs grupas darbā, ka nepieciešama laba pārvaldība Tieši tas reģioniem ir vajadzīgs, tātad redzēt skaidri, kas ko dara, un arī vietējās iesaistītās puses grib redzēt, kā tas viss darbosies, un tas viss vēl nav skaidrs. Un arī jautājums, kā, no kā šīs programmas viss sastāvēs, kā tās darbosies un tā tālāk. Es piekrītu, ka mums ir jādod atbild uz šiem jautājumiem. Bet runājot par Galileo, uh, un tātad tas ir jautājums, jā, kad Galileo darbosies. Paldies, un tagad vārds. Oui, merci, monsieur le président. Tortora kungam, paldies priekšsēdātāji, jā, es pilnībā piekrītu jau iepriekšējo kolēģu teiktajam par šo privātā finansējuma piesaistīšanu Galileo. Un jāsaka, jautājums ir steidzams. Doma, kas bija pašā Galileo pamatā, manuprāt, ir jau tad zināmā mērā sev izsmēlus un ir parādījusi to strupceļu, kādā veidā tas viss ir uh, nonācis, runājot par nepieciešamā finansējuma saņemšanu šai tālākai attīstībai. Un es tikai gribētu uh, sveikt tos drosmīgos lēmumus, kas tiktu pieņemti, lai gal galā saņemtu finansējumu eh, simtprocentīgi uh, publisku, tātad no valstīm, kas ir ļāvis attiecīgi atkal virzīt uz priekšu uh, Galileo uh, programmu. Runājot par GMS, kā jau to norāda runātāji pirms manis, arī tur virzība tajā pašā virzienā, un es domāju, ka šodien nav nekādu šaubu, ka uh, nākotne, vidēja un uh, īstermiņa nākotne uh, Galileo uh, gadījumā noteikti būs balstīta uz šo publisko finansējumu, publisko sfēru. Tālāk par Galileo sistēmu, kad tā būs pilnībā darbspējīga. Es nezinu, cik mēs varētu būt optimisti šobrīd. Es domāju, ka grūtākais tomēr jau ir izdarīts. Tātad lielākais darbs jau ir izdarīts, jo, kā jau es teicu, lēmums ir pieņemts. Un tagad šobrīd paliek vēl tomēr pats sarežģītākais uh, rūpniecības un tehnoloģiju uh, ziņā. Uh, jo tagad ir nepieciešams plānotas ļoti konkrētas aktivitātes. Un mums, es domāju, ir zināmā mērā jāuztic šiem paziņotajiem realizācijas termiņiem, plāniem, kas ir paziņot un par ko ir lemts. runāt par orbitālo infrastruktūru, arī tur vēl jāsaka, ir diezgan daudz darāmā, lai varētu nodrošināt pilnīgu uh, šīs sistēmas un kopīgu darbību uh, spēju. Un nevajadzētu pa zemu uh, novērtēt to darbu, kas vēl attiecīgi sektoram ir jāveic, lai pabeigtu šo projektu. Lūdzu, Darek kungs. Takže, dámy a Paldies, dāmas un kungi. Vispirms eh, par finansējumu. Mēs pārsvērnējam par publisko finansējumu, protams, jo eh, pamatā eh, kopējās investīcijas ir finansētas no sabiedrības resursiem jo PPP eh, projekts, eh, partnerības projekts privātais eh, izgāzās. Un ko es gribēju šeit uzsvērt savā runā, ir tas, ka mums jāfokusējas uz operatīvo daļu, jo šeit mēs runājam jau par mazlietiņu citādu stāstu, jo šeit ir atsid dažādi parametri Galileo pakalpojumiem, ko šād, šādā veidā Galileo mm, sniegs, un tas uzdevums ir noskaidrot, eh, kāds būtu kopīgais ieņēmums, vai tas būs finansiāli ilgspējīgs, jo šobrīd eh, mēs runājam gan par socioekonomiskajiem ieguvumiem, citiem labumiem un ieguvumiem, Eh, šajos, eh, eh, pieņemsim, ka šis tirgus pieaugs, visi šie skaitļi ir tikai globālie skaitļi. Taču mums faktiski pietrūkst patiesais sadalījums attiecībā uz dažādo pakalpojumu jomām, kurās tad Galileo projekts mums īstenosies. Ja Eh, Galileo ir tātad no valstu eh, finansējuma puses, eh, dzīvības glābšanas jomā vai kaut kur citur. Protams, es tur pilnīgi piekrītu, visi tam piekrīt. Ir ļoti svarīgi, lai mums būtu arī kāda ideja par tirgus proporcionalitāti vai proporcionālo daļu, salīdzinot ar komerciālajiem pakalpojumiem un atvērtajiem pakalpojumiem Nu, un tāpēc es uzskatu, ka, lai mums būtu eh, skaidrāka aina par finanšu ieguvumiem. kad mēs izmantojam eh, dažādos Galileo pakalpojumus. Kas attiecas uz Galileo eh, pārvaldības jautājumiem? Es domāju, tas bija viens no šiem pirmajiem jautājumiem. Jā, nu dien, šis jautājums ir komplekss. Lai šo projektu varētu pārvaldīt, ir nepieciešama eh, koordinācija dažādos līmeņos. Tortoro kungs jau par to izteicās savā prezentācijā. Un tāpēc es uzskatu, ka, ka eh, GSA eh, funkcionējums ir ļoti pozitīvs. E, piemērs, lai gan tas šobrīd ir e, pārstruktūrēts, ņemot vērā, ka direktīva to groza, kas attiecas uz GSA un tās izveidojumu e, divās jomās, tātad administratīvajā un tehniskajā jomā. Nu, manuprāt, tas varētu tiešām būt pamats, Eh, lai mēs skatītos, kāds ir vispārējais eh, projekta eh, pārvaldības formāts, jo tas ir tiešām šis fundamentālais pamats, kura visi, visas iesaistītās personas satiek vienu otru. no 2014. gada līdz 2015. gadam, es uzskatu, uh, Galileo vajadzētu būt jau operatīvajā līmenī, nu, protams, uh, ierobežotā versijā, un vajadzētu uh, sniegt, zinām, šo te bāzisko fundamentalitāti, un tad mēs varētu jau izvērtēt šos pakalpojumus un iespējams fokusēties uz komerciālas dabas pakalpojumiem. Nu, un tad vēl viens jautājums. Ko mēs eh, varam darīt, eh, kā, ja mums, piemēram, ir kompānijas, eh, kas nodarbojas ar autotransporta sektoru, kā mēs varētu tās ietekmēt? Es domāju, ka mums vajadzētu izmantot ar likumdošanu virzītus pielietojumus. Mēs skaidri zinām, ka šajās jomās ir skaidri standarti, un tur ir skaidri norādīts, kādas tehnoloģijas jāizmanto un kā šos standartus izmanto kā atsauci. Dažādās direktīvās tie pieminēti, Un tāpēc, es domāju, tas būtu arī veids, kā mēs varētu izmantot. Tātad jāizmanto ir atsevišķās direktīvas. Paldies! Jā, danke šun, jetzt. Paldies! Arī Barsi Pataki kundze gribētu vēl papildināt. Lūdzu! Jā, yes, eh, thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsādātāji! Es varētu runāt mazliet par ieņēmumiem. Kā es jau pieņi, pieminēju, ieviešanas rīcības plānu vajadzētu pātrināt te pašā laikā. Vēlos jums atgādināt par 2008. gada regulu, kur tika runāts par sistēmas savstarpējību un sadarbību ar citām sistēmām. Manuprāt, šis jautājums joprojām nav atrisināts. Un parlamentam uh, tagad ir milzīgas iespējas šo jautājumu risināt, jo šajā pantā ir teikts, ka parlamentam ir tiesības izmantot regulatīvās kontrolas procedūru un ir ārkārtīgi svarīgi pātrināt standartizācijas procesu. Standartizācija ir absolūti vajadzīga, un parlamentam šai jomā ir daudz dažādu iespēju. Un, ja standartizācija tiks pātrināta, tad būs arī kādi ieņēmumi. Paldies! Paldies visiem! Mums būtu iespēja uzklausīt arī komisijas viedokli. Ja vien viņiem nav iebildumu, lūdzu komisiju. Varbūt jums būtu kāda papildi informācija, lūdzu. Much, uh, Paldies priekšstādētāji un labdien visiem! Paldies arī visiem ekspertiem! par ļoti labiem komentāriem. Tas, ko mēs varējām dzirdēt no prezentācijām, ka jautājumi par Galileo ir ļoti dažādi, tie ir saistīti gan ar tehniskiem aspektiem, gan ar pārvaldības aspektiem, ar finansējumu, juridiskiem momentiem un citiem aspektiem. Un, protams, visi šie jautājumi ir jārisina vienlaikus. Es nevaru teikt, ka ir tikai viens jautājums, kas ir būtisks. Principā visi jautājumi ir vienlīdz svarīgi un nākotnē nāksies ķerties klāt pilnīgi visiem. No savas puses vēlos pakomentēt prezentācijās teikto, un tad nu būs arī vairāk vispārīgi komentāri. Vispirms tika runāts par MVU lomu. Komisija šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, jo mūsuprāt, ir nepieciešams MVU lomu stiprināt, un arī konkursa procedūrās mēs mēģinājām MVU lomu stiprināt. Tas attiecās arī uz kosmosa segmentu, un, protams, šeit ir sarežģīti, jo šajās jomās darbojas ļoti specializēti MVU. Bet mēs saprotam, ka visās jomās arī attīstot tirgus tehnoloģijas MVU var spēlēt svarīgu lomu, un es uzskatu, ka MVU šeit ir milzīgi iespēja attīstīties. Šajā gadījumā mums nav nepieciešams piesaistīt tik lielus uzņēmumus, lai varētu attīstīt programmas un, un aparatūru. Varētu pat teikt, ka tieši šajā jomā MVU ir milzīgs iespējas attīstīties. Daudzās gadījumos pietiek, gadījumos pietiek tikai ar dažiem speciālistiem. Uh, lai varētu attīstīt uzņēmumu un atbilstoši attīstīt arī programmu. Kā tika runāts, ir nepieciešams izplatīt informāciju un zināšanas. Šobrīd mēs veidojam jaunu mājaslapu un komisija būs atbildīga par šīs mājaslapas uzturēšanu. Veidosim šo kopīgo informācijas programmu, pro, portālu gan par pašu programmu, gan arī par projekta ieviešanu. Un tad šīs portāls kļūs par resursu visiem, kuriem ir šāda interese. Par Barsību Patākie kundze, es pirms esmu ļoti gandarīts par viņas ļoti laipniem vārdiem. Manuprāt, komisijai ir ārkārtīgi svarīgi tas, lai pēc kādiem desmit diskusiju gadiem, kad uh, tika runāts par to, vai būs vai nebūs Galileo, beidzot esam tikuši tik tālu, ka progress ir panākts, ir noslēgti līgumi, ir skaidri pateikts, kurām datumam ir jāpiegādā, un tas savukārt ļoti skaidrs signāls, ka Eiropas Savienībā ir nopietnas un labas programmas un ka investīcijas tiek lietotas liederīgi. Kā pieminēja Barsi Patakī kundze, joprojām ir daudz izaicinājumi, un runāšu tagad par vienu no tiem. Jautājums par uh, īpašnieku funkciju. Eiropas Savienībai šī funkcija ir ļoti jauna. Galileo varētu teikt, ka būs pirmā milzīga infrastruktūra, kas atradīsies Eiropas Savienības budžetā, pasīva sadaļā. Un tas nozīmē, protams, ka būs nepieciešams nodrošināt arī pārvaldību un finansēšanu. Mums būs nepieciešams nodrošināt pārvaldību vismaz no finanšu puses, ja ne konkrēti nu, kā menedžmentu. Un komisija jau mēģina darboties šai jomā, rast risinājumus un no sākuma mums ir nepieciešams tad pārvaldīt šo uh, infrastruktūru un atbilstoši ar laiku nodrošināt arī projektu pārvaldību. Šeit arī komisija ir jauna loma, jo varam teikt, ka parasti mūsu programmas pārvaldība ir tikai subsīdiju līmeni, un šajā gadījumā ir diezgan atšķirīga situācija. Un kā viņš pieminēja, jau ir izveidotas dažādas struktūras, bet, protams, nākotnē vēl ir nepieciešams pieņemt lēmumu par to, vai mēs tā, tā, tā arī turpināsim, vai tā būs komisija, kas turpinās šo darbu, vai arī meklēsim kādu sadarbības partneri. Pār Stāreka kunga teikto, pār pielietojuma programmām. Parasti visi saka, pielietojuma programmas viens no būtiskākajiem elementiem. Jo parasti ir ļoti labi. Mēs varam veidot infrastruktūru, ir ļoti skaistas bildes ar satelītiem, ar raķetēm, taču būtiskākais ir tieši pielietojuma programmas, jo tieši tādēļ mēs veidojam to milzīgo infrastruktūru. Šobrīd mūsu aprēķini ir šādi ka satelīta navigācijas produktiem ir milzīgs tirgus un līdz 2020. gadam, līdz 2000, 2025. gada, un šis tirgus būs aptuveni 250 miljārdi eiro gadā. Eiropas komisija plāno vienu trešdaļu no šī tirgus iegūt, tas nozīmē, ka katru gadu šie uh, ieņēmumi būtu 17 miljārdi eiro Šobrīd mēs pārbaudām šo skaitļus, bet varam jau tagad apgalvot, ka Galilēja kopā ar Egnošu mums izmaksā 7,5 miljārdus eiro gadā. Taču, ja būtiskākais šobrīd ir sniegt uh, informāciju par to, kā darbojas sistēma, Un, ja pateicoties informācijas izplatīšanai, mēs varam pietuvoties tam, ka iegūsim šo 17 miljārdu eiro gadā iespēju, tad, manuprāt, ir nepieciešams šo, šo informāciju sniegt. Par uh, Galileo pakalpojumiem ir jāatcerās, ka Galileo pakāpojumi uh, ir pieejami visā pasaulē, un savukārt uh, regulatīvā funkcija būtu tikai Eiropas Savienībā. Jā, protams, Eiropas Savienībā tā darbojas, bet noteikti citur pasaulē šī regulatīvā bāze nedarbosies. Nu, piemēram, mēs nevaram panākt to, lai Galileo izmantošana Šveicē uh, balstītos uz tā paša regulatīvā pamata kā Eiropas Savienības teritorijā. Jo šajā gadījumā tiešām barjeras nepastāv un, un jāatcerās tiešām, ka Galileo ir globāla sistēma. Tika uzdots jautājums no Eiropas parlamenta deputāta puses par to, kāds šobrīd ir būtiskākais politiskais jautājums, kas ir jāpieņem būtiskākais politiskais jautājums, kas ir jārisina šobrīd, ir šāds. Kā Eiropas Savienība var nodrošināt ilgspējīgu risinājumu? Jo, ja lietotājiem nerodas sajūta, ka šeit ir politiskā noteiktība ilgākā laika posmā, ka šajā gadījumā tiek nodrošināta pārvaldība un finansēšana, tad diez vai mēs varam rēķināties ar to, ka lietotāji uzņemti, un, uzņemsies risku no savas puses un investēs pielietojuma programmām. Nu, piemēram, ja mēs runājam tikai par aviācijas nozare, ja viņiem būtu nepieciešams katru lidmašīnu aprīkot ar galilēju uztvērējiem, tad jūs varat iedomāties, cik tas maksās. Ja viņi sāks izmantot galilēju lidostas, tad atkal ir milzīgas izmaksas, un visos gadījumos izmaksas ir ļoti lielas, un viņi to darīs tikai un vienīgi tad, ja viņiem būs pārliecība, ka arī pēc aktuālās finanšu perspektīvas tiks nodrošināts finansējums. Tā, lai Eiropas Savienība varētu garantēt, ka globālās navigācijas sistēma, kas pieder Eiropas Savienība, ka šī sistēma darbosies gadiem uz priekšu. Nu tad jautājums ir, vai mēs varēsim šo sistēmu atbalstīt. 2007. un 2008 gadā tika pieņemts ļoti drosmīgs lēmums par to, ka mēs sākam iepirkuma procedūras, un mēs sniegsim pēc pāris mēnešiem jums informāciju par to, kā Eiropas Savienība var garantēt sistēmas darbību tā, lai lietotāji varētu pateikt, jā, mēs varam ticēt šādām garantijām un atbilstoši sāksim izmantot Galileo un Egnos un ieguldīsim līdzekļus pielietojam programmās. Viena lieta, ko es varu teikt, ka Krievi arī mēģinājuši veidot šādu sistēmu, un tā kā Krievi nevarēja neko solīt, līdz ar to nekas neizdevās. Infrastruktūras pieejamība viņu gadījumā bija ļoti ierobežota, vairāk kārt bija nopietnas problēmas, un līdz ar to šo sistēmu parasti nelieto, ir tikai daži lietotāji Krievijai, bet ārpus Krievijas principā neviens šo sistēmu vairs nelieto. Tāpēc nākotnē būtu nepieciešams nodrošināt stabilu pārvaldības modeli, jāpieņem lēmums par izmaksām un kādā veidā šīs izmaksas mēs seksim. Skaidrs, ka šie jautājumi ļoti sarežģīti un turpmākajos divos, trīs mēnešos mēs visus šos jautājumus arī oficiāli uzdosim, būs arī konkrēti risinājumi priekšlikumi, un tagad komisija mainās, pie varas nāk jaunā komisāra kolēģija, un noteikti komisāra kolēģija nāks, sanāks kopā, lai varētu piedāvāt dažādas risinājumus, un ar šiem risinājumiem nāksim pie parlamenta, un tad apspriedīsim kopā ar jums, kādu mehānismu mums ir nepieciešama, lai izveidotu šo sistēmu. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies arī jums par šo komentāru. Un tagad nobeigumā Remeka kungs, mūsu referents, jums ir iespēja tagad paust savus vērtējumus, komentārus, varbūt jums būtu kāda laba priekšlikuma. Lūdzu, Remeka kungs. Eh, děkuji vám, pane eh, předsedo. Já eh, bych se... Paldies, ka devāt man vārdu. Es esmu referents par šo eh, ziņojumu, ko mēs visi saucam eh, vidustermiņa pārskata ziņojums. Ļaujiet man izteikt dažus komentārus par to, ko izteica runātāji mūsu sanāksmē. Es domāju, mums vajadzētu tiešām atbalstīt to faktu, ka eksperti ir eh, pieņēmuši mūsu uzaicinājumu un ir izklāstījuši savus viedokļus, savus komentārus. Es domāju, ka mūsu viedokļa apmaiņa šodien bija ļoti interesanta. Tā bija pat iedvesmojoša. Es vismaz eh, tā ceru. Un um, es gribētu pateikties visiem, kas piedalījās mūsu diskusijās šodien par šīm daudziem interesantajiem jautājumiem, interesantajiem komentāriem un uzskatiem, kas tika mums izklāstīti. Uh, un eh, līdz ar to eh, bija ieguldījums ne tikai no sistēmas, bet arī no savu ziņojumu, par ko esmu atbildīgs. Esmu nu dien eh, pateicīgs, ka Beneto kunga uzstāšanās atbalstīja manas cerības, it īpaši attiecībā uz reģionu uh, nu, un atrašanos e, iepretim Galileo sistēmai, jo reģionālais līmenis ir tas, kas ir vistuvākais mūsu pilsoņiem, un tas veido saikni e, ar Eiropu, Eiropas Savienības līmenī un vietējo līmeni. Un kā mēs šeit redzam, tad šī sistēma varētu nākt par labu ikvienam no mums, visiem mūsu pilsoņiem Es augsti vērtēju arī prezentāciju, ko sniedza Barsī Pataki kundze. Mēs visi zinām, ka viņa ir eksperte šajā jomā. Viņi ir eksperti visos aspektos, kas ir saistīti ar satelītu navigācijas sistēmām. Viņai ir e, ļoti laba politiska, strateģiska nostāja attiecībā uz visām programmām, attiecībā uz finansējumu, kā arī uz citiem aspektiem šajā projektā, un es būtu ļoti e, pateicīgs, ja mēs turpinātu sadarbotos. Es augsti novērtēju to, ka viņa e, ir pieņēmusi mūsu uzaicinājumu. Tortorā kungs, nu paldies jums par jūsu uzstāšanos! jo uh, daudzi jau ir pieminējuši to, cik svarīga ir uh, kvalitatīva pārvaldība, un mēs visi to, protams, apzināmies. Un Stareka kungam gribu teikt, Viņš mums tiešām eh, sniedza ļoti dažādus aspektus, dažādus jautājumus par mm, Galileo labumiem, un es gribēju teikt, tas bija ļoti, ļoti interesanti mums visiem, un arī man personīgi. Kas ir īpaši svarīgi, ir tas, ka Stāreka kungs pārstāv šeit jauno paudzi. Tas ir ļoti svarīgi, jo mm, šī jaunā paudze eh, saredz, ka Galileo ir projekts, kuram ir ilgtermiņa perspektīva Un tas ir ļoti svarīgi mums visiem. Un tāpat ļaujiet man arī pateikties komisijas pārstāvim. Es domāju, mēs tiešām sadarbosimies nākotnē ļoti cieši šajā jomā. Un eh, personīgi es esmu drošs, ka jūs visi eh, izprotiet manu, eh, manu viedokli, un es par to vairāk nerunāšu. Es nerunāšu padziļināti par Galileo. Es domāju, ka jūs esat eh, izlasījuši manas domas manā paskaidrojuma eh, daļā eh, šajā ziņojumā, par ko esmu atbildīgs. Nu, ir skaidrs tas, ka ik viens uh, projekts vienmēr sastopas ar trim lielām problēmām. Es varbūt vienkāršoju, taču pirmā problēma ir, eh, ka trūkst līdzekļu finansējumu. Un tāpēc arī liela daļa projektu aizkavējas, un tas vēl, ka pastāv, eh, protams, konkurenti globālajā līmenī. E, šajā e, gadā man būs 62 gadi, un es esmu e, piedalījies jau dučiem dažādos projektu, kas ir bijuši ļoti svarīgi taču neviens no šiem projektiem ja var teikt, katrs projekts bija cīņa par finansējumu trūkumu, visi projekti vienmēr ir bijuši aizskavēti un vienmēr ir bijuši lieli konkurenti. Es uzskatu, ka mēs varēsim tik galā ar visām šām problēmām, pateicoties visiem iesaistītajiem. Un es eh, domāju, ka mums tiešām laika ziņā ir eh, izdevies no noturēt šo eh, mini hearingu, uzklausīšanu, un es eh, tiešām ceru, ka mums būs turpmākā sadarbība. Paldies! Paldies! Jums visiem paldies, ka labi sagatavojāties! Un šodien mums bija tiešām izdevība apspriest šo ārkārtīgi svarīgu jautājumu, un es saprotu, ka nākotnē būs ārkārtīgi intensīvas diskusijas. Un jūs varēs šodien šis jautājums līdz ar to ir izskatīts. Vēlreiz paldies visiem. Paldies arī Remeka kungam, paldies ekspertiem. Un šo sanāksmi varam pabeigt. Un es lūdzu koordinators ierasties mazliet ātrāk, tā lai mēs varētu sākt mūsu sanāksmi laikā. Visiem paldies!